Kolēģi, vai varam sākt sanāksmi? Lai pirmkārt ar prieku redzu jūs atkal šeit. Ceru, ka visiem bija labs vasais atvaļinājums. Mums ir divi lieli punkti darba kārtībā. Es ceru, ka visi piekrīt darba kārtības projektam. Ja tā, tad liels paldies! Es gribēju jums arī sniegt priekšā 12. un 13. jūlija protokolu. Ceru, ka varam to apstiprināt. Jā. Tā tad uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Pārējām pie trešā punkta darba kārtībā. Tātad 2011. gada budžets. Mēs skatīsim grozījumus un tad arī balsosim par šiem grozījumiem. Tagad došu vārdu mūsu budžeta referentam Dominika Rikē. <coughs> Merci, monsieur le président. Donc, euh... Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runāsim un balsosim par ziņojumu, par 2011. gada budžetu. Skatīsim konkrēti transporta budžeta sadaļu. 8. augustā padome apstiprināja koreperu pozīciju, kas e, tika atrunāta jūlijā. Budžeta komiteja sagatavos savu atzinumu par visiem grozījumiem. No 18. līdz 30. septembrim gada gala datums ir 8. Eh, atsevišķiem grozījumiem, 15. Eh, grupu grozījumiem un oktobrī skatīsim plenārsēdē. Parlamenta prioritātes ir noteiktas trialoga uh, rezultātos, kas tika pieņemti 7. jūnijā. Un ir svarīgi uh, svarīgas sadaļas, piemēram, viens A, kas ir saistīts ar uh, transportu, turismu, tātad daudzgadu finanšu programmu, piemēram, 60 miljardi stabilizācijai, 2020 stratēģija, jaunatnes programmas un Eiropas ārējo darbību dienests un tā tālāk. Tātad ir daudz, daudz lietas, kas ietekmēs šo budžetu. Arī transporta un turismu grozījumi tika pieņemti šī dokumenta ietvarā. Diemžēl padome visu ņēma vērā, ko mēs gribējām. Un es domāju, ka sarunas būs diezgan grūtas. Šajā ziņojumā attiecībā uz transporta un turista budžetu mēs e, mēģinām reāli pieiet situācijai un arī ņemt vērā esošās vajadzības. Iepriekšējais atzinums tika uzņemts diezgan labi gan budžeta komitejā, gan arī komisijā. Vispārējā sadaļa 1A ir samazinājusies attiecībā uz izmaksu daļu apmēram par 10%. Tas ir diezgan daudz, bet transporta sadaļa ir palielinājusies par 9%. Tāpēc es varētu teikt, ka mēs esam diezgan labu rezultātu panākuši grūtos apstākļos. Runājot par tekstu un par priekšlikumiem, kas tajā izteikti, es mēģināju sagatavot īsus priekšlikumus, lai to ziņojums būtu pēc iespējas spēcīgāks un skaidrāks. Es ne, negribēju būt pārāk visaptvarošs, bet pievērsos vissvarīgākajiem punktiem, piemēram, par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Mēs atbalstījām tos, eh, par ko bija vienojušies koordinātori un saņēmām arī komisijas apstiprinājumu. Varētu būt, ka 120 miljoni eiro un 50 miljoni eiro attiecīgi tiks atvēlēti pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Un tas ietver arī ap, eh, to summu, kas ir eh, atvēlēta sagatavošanās darbībām dažādām komitejām. Es domāju, ka mums jāpieturas eh, pie tā, par ko vienojās koordinātori ar komisiju, ir tīpaši ņemot vērā, ka dažādas grupas par to ir vienojušās. Tieši tāpēc mūsu priekšlikumi ir uh, rakstīti uh, par tām, pro, par tiem projektiem un tām programmām, kurus mēs izvēlējāmies. Kopumā mēs esam atvēlējuši 3 miljonus 800 tūkstošus uh, pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām, kas ir apmēram 6% no naudas, kas atvēlēta visām darbībām un visiem projektiem. Runājot par transporta budžeta projektu, es pievērsos aģentūrām, jo tās ir ārkārtīgi svarīgas mūsu komitejai. Runājot par um, attiecīgās likumdošanas ieviešanu un standartizāciju, un šeit jau hroniski trūkst finansējuma. Un priekšlikumi mēģinēs atsvērt padomes eh, pieprasīto budžeta samazinājumu. Visām Mēs esam eh, sakontaktējušies ar visām aģentūrām, lai mēģinātu atrast līdzsvaru starp vajadzībām, prasībām un eh, projektiem un arī pieejamo budžetu. Grozījumi šos te grozījumus apstiprināja aģentūras, un izskatās, ka šīs aģentūras tādējādi varētu saņemt lielus budžeta līdzekļus. Padome ir nākus klajā ar priekšlikumu samazināt budžetu. To mēs nevaram apstiprināt, eh, it īpaši runājot par uh, pamatdarbības budžetu, bet mēs varētu piekrist administratīvā budžeta samazināšanai. Runājot par uh, tādām lietām kā Marko Polo projekts, pasažieru tiesības un tā tālāk, tas netika pieņemts. Mums pēc iespējas būtu jāatjauno budžeta projekts attiecībā uz šīm pozīcijām. pozīcija attiec, eh, budžeta komitejā ir laba arī komisijā, bet padome joprojām vēlas samazināt transporta budžetu. Mēs joprojām mēģināsim panākt apmierinošu transporta budžeta apmēru, neskatoties uz grūtajiem apstākļiem. Paldies, ar to es arī beigšu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu ēnu referentī Liberatskī kungam no sociālistu un demokrātu grupas. Thank you, Brian. Panie i panowie, niech wolno będzie zacząć od tego. Dāmas un kungi, es gribēju sākt sekojoši. Mūsu referents Dominiks Rikē ir izdarījis lielu darbu, mēģinot atrast risinājumus, kas nāktu par labu mūsu komitejas pāraudzītajam budžetam, mēģinot šo budžetu palielināt. Tas viss ir pieņemami. Es arī gribēju uzsvērt, ka mūsu budžets kļūst aizvien līdzīgāks nacionālo valstu budžetiem šajā aspektā. Tātad šeit mēs runājam par fiksētu uh, piešķīrumu jaunām iniciatīvām, jauniem uzņēmumiem, Un e, budžeta, no budžeta viedokļa skatoties, šīs kategorijas kļūst aizvien mazsvarīgākas un savukārt citas izmaksas pieaug. Es ar lielu prieku arī atzīstu, ka Rikē kungs ir norganizējis pietiekošu skaitu sanāksmi, kur viņš ir vienojies par budžetu ar dažādām pusēm. Viņš arī deva daudz iespēju politiskajām grupām un komitejām uh, atrunāt budžeta galējo redakciju, ja vien tas bija uh, loģiski pamatojams. Runājot par mūsu politisko grupu, tās prioritātes, kas mums bija svarīgas, tās ir uh, atrunātas. Pirmkārt, šis budžets ļauj mums virzīties soli pa solim uz priekšu un sasniegt uh, lielāku integrāciju, lai mēs varētu ieviest un arī pieprasīt aizvien vairāk darba un rezultātu no aģentūrām, ko mēs finansējam. Mēs esam panākuši arī daudz kompromisu, un nevienmēr tas bija viegli, tīpaši attiecībās pirmo kompromisu. Mēs šeit runājam par divkārtīgu un trīskārtīgu pieaugumu šim te konkrētajam projektam. Uh, bet tā summa, kas ir ierakstīta dokumentā, tā ir reāli iespējama summa. Bet nu no kopumā kā grupa mēs piekrītam šiem grozījumiem, izņemot varbūt dažus formulējumus. Piemēram, tad, kad runājam par to, ka tiek mēģināts izvairīties no transporta Man liekas, ka nav pieņemami, ka transporta komiteja var runāt par to, ka transports vispār būtu jāizslēdz. Mēs varam runāt varbūt par to, ka vajadzētu palielināt efektivitāti, bet ne arī vairāk. 1b punkts. Es par šo punktu gribētu teikt, ka diez vai rūpniecības komiteja varētu reāli domāt par kaut kādu ražošanas likvidāciju un attiecīgi arī veselības komiteja nevarētu runāt par veselības sistēmas likvidāciju. Šis budžets ir sagatavots atbilstoši jaunai procedūrai, tā ir jauna lieta. Otkārt, budžets ir diezgan saprātīgs, ņemot vērā visus apstākļus. Treškārt, visa sagatavošanas procedūra uh, noritēja ārkārtīgi labi un apmierinoši. Paldies par uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Jensens kundzei no liberāļiem vārds. Paldies. Arī mēs varam atbalstīt referenta priekšlikumus. Viņš ir rūpīgi pastrādājis, lai sagatavotu reālu budžetu, kas koncentrējas uz svarīgākām lietām. Uh, Mēs eh, strādājam ar aspektiem, kurus mēs varam pamatot, un reāli, ka eh, šo te budžetu arī varētu apstiprināt budžeta komitejā. Gribēju pateikties Rikē kungam par sadarbību. Es atsaucu tos grozījumus, kurus es iesniedzu, jo viņi jau ir iekļauti kompromisa grozījumos, Es esmu ārkārtīgi priecīga redzēt, ka mums svarīgie jautājumi, piemēram, pasažieru tiesības, vienotais uh, informācijas un biļešu pasūtīšanas interfejs uh, ir iekļauts. Tiek pieminēts arī ITS izmantošana. Es atbalstu arī pilotprojektu. projektu Uh, ierakstīšanu attiecībā uz transportu un biļešu pasūtīšanas interfeisu, kas veicinās šī interfeisa izveidošanu. Un tādējādi varētu vienā vietā pasūtīt, piemēram, biļetes vilcienam visā Eiropas teritorijā. Mēs atbalstīsim Rikē kungu sagatavoto dokumentu. Paldies, Jensens kungas, saka priekšlēdētājs, tagad no zaļajiem Drans kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam Rikē kungam par lielisko darbu, par sadarbību. Pašlaik ir svarīgi, ka transporta sektors saņem būtisku līdzekļu daļu un ar prieku redzu, ka nauda ir saņemta un tagad skatīsimies, ko ar to varam izdarīt. Uh, ziņojums, atzinums kopumā ir līdzsvarots, lai gan mums ir daži grozījumi, kuri varbūt ir virzīti uz to, ka dažas eh, jomas eh, ir vairāk atbalstīts nekā citas, piemēram, ilglaicīgs transporta veidi, bet nu, šis ir dokuments, ar kuru mēs varam strādāt, un mēs joprojām varam arī runāt par visilgspējīgāko transporta veidu nākotnē. Paldies, Vebulkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jums noteikti nebūs pārsteigums, ka es eh, neatbalstu, negribētu būt tik pozitīvi noskaņots par šo dokumentu kā citas grupas. Es apskatījos iesniegtos grozījumus, un man likās, ka parlaments te ir zaudējis prātu. Uh, tajā pašā laikā, kad dalību valstīm ir jāsamazina budžeta līdzekļi. Un tagad mēs te runājam par priekšlikumiem, kas palielina iemaksu lielumu no dalībvalstīm. Barozo banka te grib ievākt vairāk naudas. Un izskatās, ka viss parlaments tā domā. Pat ja es varētu piekrist Eh, palielinājumiem eh, dažiem projektiem, Es īsti nesaprotu, kāpēc. Es gribēju teikt, ka šeit mēs nerunājam par to, ka tiek palielināts projektu izmaksas. Šeit galvenokārt tiek runāts par naudas palielinājumu birokrātijai, konkrēti aģentūrām. Un es nezinu, ko tās aģentūras te darīs labu Eiropas Savienības transportam. Es to negaidu, un arī vēsturu rāda, ka tā tas ir. Ir viens vai divi jautājumi, kurus varbūt varētu teikt jā. Jā, mēs tērējam naudu kaut kam, kas e, būtu tā vērts, bet lielākajā vairumā gadījumu tiek vienkārši piešķirta nauda birokrātijas palielināšanai. Un es, diemžēl, gribu teikt, ka mēs neatbalstīsim iesniegtos priekšlikumus. Ails Sanders kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju teikt, Es arī gribēju pateikties referentam un ēnu referentiem par izdarīto darbu. Vienīgais, ko es gribēju pieminēt, daži nelieli aspekti. Grozījumā 646, tur, kur tiek runāts par saklas radītajām problēmām, piemēram, Santiago de Campetela pārējā. Šī lieta mums būtu padziļinātāk jāskata. Šis aspekts tika skatīts arī iepriekšējā budžetā, Un man liekas, ka mums eh, joprojām būtu jārunā par šo te jautājumu. Attiecībā uz pirmo kompromisu es redzu, ka referents ir ierobežojis mūsu iesniegto priekšlikumu attiecībā uz sociālā turismu pro eh, programmām. Ir 9% palielinājums turismam, bet jāņem vērā, ka arī no 1. janvāra uh, kad stājās spējā, spēkā Lisabonas nolīgums. Tātad turisms ir jautājums, par kuru parlaments var lemt. Un mēs dosim tādu sliktu politisku signālu, ja pieļausim, ka šī sadaļa tiek samazināta. Referent, tāpēc es gribēju jums lūgt izskatīt šo jautājumu rūpīgāk, jo mēs negribam samazināt kaut ko, kam mēs iepriekš lūdzām palielināt līdzekļus. Jo mēs zinām, uh, ko darīs kolēģi budžeta komitejā. Un mēs pat nesaņemsim miljonu, ja pieļausim šo samazinājumu. Tāpēc vajadzētu pieturēties pie sākotnējā priekšlikuma, sākotnējā grozījumā. Tieši tāpēc, Rikē kungs, es gribētu lūgt jūs uh, atgriezties pie sākotnējās versijas. Tāpēc mēs šo te kompromisu grozījumu neatbalstīsim. Mēs esam redzējuši, ka arī iepriekš tā tas ir noticis ka kolēģiem ir labi nodomi attiecībā uz padomes eh, prasībām. Tad Žanī kungs teica, ka sociālā, sociālās programmas ir eh, svarīgas un mums ir jāatbalsta šīs programmas, mums ir jānodrošina turismu pieplūdums Eiropā, transporta joma. Un tieši tāpēc šis priekšlikums būtu jāizskata vēlreiz. Paldies, saka priekšsēdētājs. Visi runātāji sarakstā ir izteikušies. Tagad došu vārdu referentam. Un kamēr viņš atbildēs, lūdzu sagatavojiet balsošanas kartes, jo pēc tam balsosim. Tāpēc eh, tie, kas nav paņēmuši kartiņas, tad eh, pa šo laiku varētu sameklēt. Vai komisijas pārstāvi ir šeit? Vai komisija kaut ko vēlas teikt šeit? Mēs piekrītam Rekē kunga atzinumam, tāpēc mums nav nekādu papildus komentāru. Labi, Dominikam vārds. Pavisam īsi, priekšsēdētāji. Es gribēju sākt ar to, ka pasakos visiem ēnu referentiem par palīdzību, jo mēs spējām strādāt kopā labā gaisotnē, mēs konstruktīvi vedām dialogu, paldies viņiem. Man nav pārāk daudz komentāru, jo vienmēr ir grūti vienoties par to, kur tad taupīsim un kur papildus tērēsim. Atbilsto, atbildot Bradbērnu kungam, Mēs patiesībā mēs esam samazinājuši administratīvos izdevumus. Mēs tieši mēģinājām ņemt vērā prasību nemaksāt lielas summas birokrātijai. Mēs tieši mēģinājām tērēt vairāk naudas ar pamatdarbību saistītām programmām, piemēram, Marko Polo, Cīzaru un citām. Tātad programmām, kas ir svarīgi instrumenti, runājot par attīstību un izaugsmi. Kopumā varētu teikt, ka mēs tomēr esam vienojušies atbildot Inesei par 6406. Man liekas, ka par to tika panākt vienošanās ar komisiju un padomi. Man liekas, ka mēs neatgriežamies pie tā, kas mums bija sākotnēji, jo varētu būt grūti panākt līdzsvaru budžetā tieši uh, programmu sadaļā. Tātad es nācu klajā ar priekšlikumu, ka jā, mēs varētu mēģināt e, panākt vēl kaut ko vairāk, bet mums ir jābalso. Es īsti nesapratu, uz kādu tādu līdzsvaru mēs šeit tiecāmies. Uh, Varbūt, ka tas saistīts ar kādu iepriekšējo jautājumu, bet nu, par to man nav īpaši daudz ko komentēt. Priekšsēdētāji, man liekas, ka mēs varētu tagad varbūt pie balsošanas pāriet. Paldies, Dominika! Es arī gribēju izteikt pateicību gan jums, gan darbiniekiem, sekretariātam un arī ēnu referentiem un viņu darbiniekiem par to smago darbu, ko viņi ir paveikuši, kas vienmēr ir saistīti ar šādu te procesu un procedūru. It īpaši tāpēc, ka uh, šoreiz mums ir bijis tikai viens lasījums, lai gan pagātnē vienmēr ir bijuši vismaz divi. Tad liels paldies par visu padarīto darbu. Gan gan uh, to, ko paveikuši deputāti, gan arī darbinieki. Tagad pāriesim pie balsošanas. Ja jums kādam nav līdz savu balsošanas kartu, nu tad vai esat to pazaudējuši vai um, kādā citā ziņā jums viņa nav, nu tad um, pārbaudām tagad, vai visiem ir pārbaudas balsojums. Un to, kuriem nav karts līdz, lūdzu paceļat rokas. Alka Dravīkungs, labs piemērs citiem. Nu labi, sāc Āla Dominiks. Nu labi. Okay, so EFD we. No FDP mums ir par daudz divas personas, tā kā lūdzu paturiet prātā, ka jūs esat par daudz pārstāvēt šeit. Tad vēlreiz lūdzu to parādiet. Ko dāmas un kungs sāksim? 6406. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 6406. Saisā Kadravī un Dominiks Rikē norāda, kā balsot. Nu ko, no. Nu, EFT grupā. Nu, jums tur kāds balso par daudz. Lūdzu, jūs sakladiniet šo lietu. Nu, labi, varbūt, ka jūs nesat vainīgi, tad tā ir tehniska problēma. Sāksim no sākuma. Pār 6.04.06. Ar roku balsojam tā, ja? Lūdzu, kas par? All those against? Pret. It is rejected. Redīts. 6408 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6409. Kas par? Pret. Tālāk 6430 par. Pret. Atturas pieņemts. 6410 par pret atturas. Pieņemts. Tātad nosaukšu tikai pēdējos divus ciparus. 11 par pret atturas. Pieņemts. 12 par pret atturas. Pieņemts. 13 par pret atturas atturas pieņemts, 14 par, pret, atturas pieņemts, 15 par, pret, atturas pieņemts, 27 par, pret, atturas pieņemts, 16 par, pret, atturas. Pieņemts 17 par pret atturas. Pieņemts 18 par pret atturas. Pieņemts 19 par pret atturas. Pieņemts kompromiss numur 2 par pret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 atturas pieņemts. 04. Matēra par pret atturas noraidīts. 05. Par pret atturas noraidīts. Tālāk 3. Kompromiss grozījums 3. par pret pret. Atturas. Pieņemts. 34 un 301 atsauc. 23 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25 par. Pret. Atturas Pieņemts. 36 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 07 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad grozījumu par pašu atzinumu. Pirmais par pret atturas pieņemts. Grozījums numur divi. Ir divās daļās. Pirmā daļa. Tātad koncepts of transport avoidance par visu tekstu sākot no šiem tādiem, kas par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkarīt. Trešā, <laughs> trešais grozījums Aleksandra par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 4. Par. Pret atturas pieņemts. Astotais grozījums tālāk. Džurā par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk piektais kompromiss grozījums. Divās daļās. Nu, iespējams, gan man liekas, jau pats kā varbūt kompromiss devās, bet nu labi, pirmā daļa, kurai noteikti var by encouraging commodality between all modes of transport and. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Varam par to balsot. Tātad par. Pret atturēs pieņemts. Man liekas, ka Jensens kundze ir atsaukusi visus savus grozījumus. Jensens grozījums. Man ir pierakstīts, ka jūs gribat teikt mutisku grozījumu tālāk. Tiešām Jānis Kunds ir atsaukus visus savus grozījumus, bet uh, tagad jāprasa, ko tad uh, Dominiks par to var pateikt. Es neko vairāk nezinu pateikt. Nu, acīm redzot, iekļauts kompromisā, jā? Ja? Jā, es piekrītu Jensens kundzei šajā jautājumā. Nu, jā, tas ir atspoguļots arī balsošanas sarakstā gal galā priekšsēdētē. Labi, tātad balsojam ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tas pats arī Durant grozījumu. Tur ir iekļauts vārds transparent. Tātad, kas par? Pret atturēs. Pieņemts. Visbeidzot, kopīgais balsojums. Jums jāceļ augstas asrokas gaisā, kas lūdzu par. All those against? Pret. Būs nedaudz vieglāk saskaitīt. <laughs> Jā, šodien. All those against? Still. I'm not. Jā, yeah. ok. Abstentions? Atturas. Pieņemts. 31 par, 4 pret, 1 atturas. Apsveicam Rikē kungu. You, your... Paldies visiem par savu um, pacietību. Skatījās, ka bija tehniska problēma balsošanas iekārtām. Nākošais darba kārtības jautājums ir. Is the, the VERAC report investigation and prevention? Starp gadījumu un nelaimes gadījumu izmeklēšana civilajā aviācijā. Un pirms došu vārdu, vārdu referentēs kundzei, vēlos jums atgādināt komitejai, kam. Saruna grupā ir panākusi kompromisu par 903 grozījumam, kurus līdz šim pieņemam. Un, un um, esam panākuši tādu kompromisu. Un pateicoties koordinatoriem, viņu atbalstam. Un eh, tagad nu, mums ir šis kompromiss mūsu priekšā. Un Devēra kundze tagad atgriezīsies pie šī ziņojuma, ko tāds tagad tavo viņu komitejas vārdā. Kristīna, pirms dod jums vārdu, es tikai lūkšu. Visus, paldies! jebkura cita veida paralēlās sanāksmes, lūdzu, varat uh, noturēt ārpus šīs telpas. Uzdevērs kundze. Paldies priekšsādātājiem. Kā jūs man devāt iespēju arī iepazīstināt ar šo rezolūcijas priekšlikumu. Un uh, īpaši tas, kas viss skar civilā asociāciju. Mums bija diezgan nopietnas sarunas jau vairāk nedēļu garumā, un mēs tiešām redzam, kā mums vien panākt jau vienošanos arī padomu pirmā lasījumā. Un padomu ir apstiprinājusi, ka viņi arī ir jau gatava apstiprināt mūsu un pieņemt mūsu izgatavoto kompromisu. Un Branson kungs bija kā arī mm, koreper bits priekšsēdētājs savā vēstulē to vēlreiz ir apstiprinājis. Nu, ko es jums varu vēlreiz arī nedaudz pastāstīt par šo sarunu gaitu un kā tad ir rezultāti. Mums tiešām apmiena, ka esam panākuši jau vienošanos pirmām lasījumā, un šobrīd piedāvātais teksta variants, kompromisa variants ir ļoti laba, uh, laba vienošanās, jo tas tiešām palīdzēs arī novērst profilaktiski uh, nelaimes negadījumus un katrā ziņā samazināt upuru skaitu. Tā kā paldies referentiem kas sniedza savu būtisku ieguldījumu, un mums bija tiešām šī laba sadarbība. Nu ko, kuri tad ir tie galvenie jautājumi? Mēs tiešām skatāmies, kādi ir šie drošības prasības. Un, um, mēs tiešām pār, esam arī um, pārliecinājuši padomu, ka tiešām mēs esam nodrošināti arī tiesisko uh, um, skaidrību. Tiesiskā bāze ir nepārprotami skaidra, un līdz ar to um, tas jebkurā gadījumā nozīmē, ka mums ir visas garantijas, lai nodrošinātu, ka nav nekādas tālākas iespējamas tiesiskās um, konflikta iespējas. Par pašu regulu, protams, padomu vēlēja zināms ierobežojums. Un uh, tas nozīmē to, ka būtu mazāk drošību gaisa telpā nodrošināta, un tas mums ir nepieņemami. Tāpēc mūsu komiteja to apstrīdēja un nepiekrītam. Mēs arī norādām, ka atsevišķi grozījumi, protams, ir vērsti uz to, lai samazinātu elastīgu un elastīgumu, un uh, mēs piedzīvotu, ka viss šis samailinās process pārāk strauji. Un līdz ar to mums būtu precīzi jānosaka šo tīkla funkcijas, un arī jāseko visiem principiem, kas ir noteikti arī nākošiem uh, gadiem. Mēs arī paturam tiesības, uh, lai iegūtu vienmēr informāciju parlaments, lai tiktu informēts. To nosaka 7. pants. Tālāk par juridiskajām prasībām un um, uh, informāciju, kas nepieciešama dažāda veidā jautājumu skaidrošanai. Uh, mēs norādām, ka ir spēkā arvien dažādas tiesības sistēmas Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs, un ka līdz ar to ir ārkārtīgi nedaudz um, sarežģīti nodrošināt tiesām vajadzīgā gadījumā pieju visiem dokumentiem. Nu, piemēram, Zviedrija ir šo jautājumu ļoti aktualizējusi. Viņi norādīja, ka ar šādu lēmumu bija gandrīz neiespējams arī mainīt arī likumdošanu savās um, dalībvalstīs. Līdz ar to referenti mēģināja vēl arī strādāt tālāk divus atsevišķus jautājumus, lai nodrošinātu, kā šādu skaidrošanas prasību uh, nodrošinājums un apmierinājums būtu iespējams saskaņā ar likumdošanu. Tālāk par pierādījumu nastu. Jūs norādījat, ka tiesību sargājušās iestādes ir eh, atbildīgs par šādu iespēju, bet tas nozīmētu tehniski, ka ir jānodrošina neierobežot pieeja ah, dažādu veidu pierādījumiem. Tālāk mēs iestrādājam arī nozīmīgu ah, grozījumu, kurš tika arī pieņemts, kas arī nosaka, ka obligāta kārtā šāda eh, informācija jānodot arī parlamentiem. Katrā ziņā mums tas ļoti patīk, un mēs to arī apstiprinām. Tālāk par deleģētajiem aktiem padomi nekādā ziņā to nevēlas. Viņi vēl samazināt dažāda veida nosacījumus, uz kuru pamata dalība valstis iegūs lielāks pilnvaras. Nerunātu par Eiropas parlamentu. Mēs norādām, ka tas nav pieņemami, jo tas nozīmē, ka nākotnē likumdošanas priekšlikums vai nu tie būtu deleģēti akti vai arī mm, cits kāds likumdošanas veids, ir vienīgais veids, kur Eiropas parlaments var paturēt tikpat lielu teikšanu kā Eiropas Savienības padome. Tieši tāpēc mēs norādījām, ka šādi <clears throat> risinājums ir nepiespējams. Un galu galā padome mums piekāpās. Tā ka tagad, ja mēs kādā veidā grozīsim šo likumdošanu, tad um, mums arī ir jāatzīst, kā tad mēs to darīsim ar lēmumu palīdzību, un tas būs tieši tādā pašā, mums būs tieši tādas pozīcijas kā padomē. Par pasažieru sarakstiem. Padome un arī mēs paši norādījām jau, ka mēs varam vienoties par divām stundām ka divu stundu laikā jāpublicē visas tās bīstamās vielas, kas tika pārvadāts ar katastrofā cietušo transportu. Tātad tas jādara zināms viņu ģimenēm. Jā, padomēji, neīpaši patīk šis, viņam nepatīk šis grozījums. Tomēr ar zināmu pārliecināšanas darbu mēs tomēr panācām, kā pārdome arī šādu nostāju apstiprina. Tātad mēs norādījām, kā tajā brīdī, kad jūs rezervējat savu uh, sēdekli, jūs arī varat e, sēdvietu lidaprātā, jūs arī varat norādīt, kurš no ģimenes locekļiem ir jāinformē, gadījumā kaut kas ar jums notiks ceļojuma laikā. Jautājums, protams, ir, kā mēs šos datus atkal varam glabāt, e, kā varam nodrošināt to konfidencialitāti, un e, vai visam avio sabiedrībām ir savi arī atsevišķie glābšanas plāni. Un tāpēc mēs runājam par tieši šādiem krīzes plāniem, kas norošinātu arī e, ģimenēm un piedarīgajiem piekļūt šajām vietām, kā e, organizēt šādā situācijā kārtību, un līdz ar to mēs tieši runājam par to aktīvākā, um, e, ko darīt tad ar cietušo piedarīgajiem. Tālāk pats svarīgākais, protams, jautājums bija par šiem starpgadījumiem, un mēs norādījām, ka um, dalībvalsts vispār negrib, lai šāds lietas tiktu iekļauts pašā ziņojumā. Jo īstenībā Eiropas padomu, protams, grib, ka mēs visu laiku runātu par starpgadījumu un negadījumu profilaks novēršanu. Un kopējais uzdevums tomēr, protams, ir nodrošināt drošāku, m, mm, lai tiešām avio satiksme būtu pats drošākais transporta veids. Tā kā tās bija garas un smagas sarunas, un tomēr padoma arī piekrīta, kā arī šādas datu bāzes tomēr būtu jābūt uh, atvērtām, ka tās ir pieejamas dalībvalstīm. Un um, priekšsēdētāji, jūs noteikti labi ir apzināties, ka arī 31. decembrī jau tika publicēts arī komisijas pārskats par avio satiksmi, un tas arī tika iekļauts šajā padomas pārskatā un uh, mūsu sarunās. Mēs ļoti cieši sastrādājamies ar visiem referentiem un uzskatām, kā mēs tiešām varam būt pārliecināti, kā par to, ko jau balsojam arī jūlijā, pie tā mēs arī varam pieturēt uh, šoreiz. Tā ka mēs varam arī, protams, šo lietu nodot tālāk balsošanai plenārsesijā, kur varēsim likt galīgo punktu. Vienīgais, ko es varētu tiešām, ka šo tiešām jau izskatām otrajā plenārsesijas sesijā septembrī. Jā, paldies, tiešām šāds laika grafiks ir eh, labi ievērots, un ir paredzēts arī otrajā plenārsesijā septembrī, ka mēs ar to balsojam. Labi, tālāk Zemskungs, ēnu referents. Priekšsēdē, kungs, dāmas un kungi, es vēlos uzsvērt, ka mūsu grupas ieteikumi ir ņemti vērā un šis ziņojums ir sabalansēts, līdzsvarots. Un paldies uh, referentam par sadarbību. Paldies, Maisner kungs. Alde. Kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es jau no sākuma arī uzreiz pateicos referentēji no savas grupas vārdā, jo tiešām viņa veiks ļoti labu darbu. Un katrā ziņā no ēnu referentiem arī vēl liels paldies. Ir katrā ziņā ļoti svarīgi, ka mēs tiešām paveikušā, ka tik daudzas lietas. Un uh, mēs tiešām esam spējuši aizsākt savas pozīcijas, iepratīm padomē, un esam panākuši daudz labākas pozīcijas kopīgi tagad. Un mēs tiešām varam vēl daudz ko arī tālāk veidot nākotnē, domāt par profilaksiju, preventīviem pasākumiem avio satiksmē. Uh, Tālāk par um, pasažieru datu neaizsargātību un katrā ziņā tas ir tas lielākais satraukums arī piedarīgajiem ģimenes piedarīgajiem. Bieži vien tas lūk ir lielais uzdevums, ko ar ko mēs vēl arī turpināsim strādāt. Un tagad mums jau tas ir tomēr ir liels darbs jau paveikts, un tāpēc es domāju, ka lielu pārsvaru mēs arī nobalsim par. Paldies. Liktenbergs un tālāk. Jā, herc. Paldies arī no manas puses referentei. Tas tiešām bija ļoti laba sadarbības pieredze. Un gal galā mēs tiešām būtiskus jautājumus spējam galā, galā arī vēl kopīgi arī lielos vilcienos iestrādāt. Tikās gandrīz vai neticami, ka drošības jautājumos tomēr vēl parādīsies tik liela tāds, teikšu, nacionālais egoisms, bet tas tiešām bija skaidrredzams arī padomē. Uh, Bet nu, dalībvalsts vienmēr uzskata tikai, tikai vienīgi viņas, un katra atsevišķi viņa zina, kāda tad ir labākā apļa kvadratūra un kā to var īstenot. Bet nu jāatzīst, ka galu galā tomēr izveidots labs kompromiss, tas ir tāds uh, dzīvotspējīgs, ņemot vērā visu informāciju, um, kas būtu tālāk jānodom. Tātad, uh, um, pasažieriem un, piedošana, pasažieru piedarīgiem katastrofas gadījumā. Lūk, tas bija strīdīgākais jautājums, un tagad esam panākuši labu kompromisu. Vēlos norādīt, ka pavisam īsi salokot kopā. Mums šeit bijis lielākais strīds par deleģētajiem aktiem. Nu, īstenībā mums par katru tālāko ziņo būs par šo jautājumu jācīnās, jo te ir uzreiz jautājums ko mums kā jaunās tiesības Eiropas parlamentam ir jāaizstāv arī šajā konkrētā gadījumā. Un tāpēc es to gribu norādīt. Tas jau ir procedurāls jautājums. Mums katru reizi, kad mums būs sarunas ar padomu, būs jākaujas ar viņiem par deleģētiem aktiem. Jo parlamentam ir savas tiesības un mums uz tām būs jāapstāv. Un mēs redzam, ka padomu vai nu tos mēģina kaut kā nonivelēt, vai vispār liek šādas tiesības parlamentam. Tā ka te nav runa tikai par šo ziņojumu, bet kopējā Eiropas telpā mums tiešām būs visu laiku jācīnās par šiem deleģētiem aktiem, tāpēc mums vajadzētu vēlreiz precīzi pateikt, ka parlamentam ir sava centrālā nozīmīga loma šajā jomā, šajā tiesību nozarē, un arī eksperti, kas piedalījās, jāatzīst, ka viņi, šie nacionāli eksperti, īstenībā valsos tikai lobbyistu vārdā. Liels paldies! ECR e grupas vārdā vēlos pateikt paldies referentam. Es vēlos teikt, ka es ceru, ka tiks, e, mēs saņemsim arī tālāks tehnisku, tālāk tehnisku uh, regulējumu ne tikai aviācijas jomā, bet arī citos transporta līdzekļos, un arī varēsim veidot labāku projektu. Uh, tas ir ārkārtīgi grūts darbs arī komitejā, arī ieviest grozījumus šajā dokumentā. Ir, šeit ir politiska dimensija, mums jāpārnā šie jautājumi komitejā, bet eh, tas ir tehnisks regulējums. Un es ceru, ka mēs virzīsimies um, uz priekšu un komisija ņems vērā mūsu apsvērumus. Uh, ir arī, e, e, protams, šādi regulējumi jāatzīst arī trešajām valstīm, un e, iznākumam jābūt ir saprātīgam, kā jau norādīja, ir arī daži jautājumi, par kur bija strīdi, un arī tiesiskās procedūras, tiesas procedūras, kas notiek dažādās valstīs bet eh, es uzskatu, ka rezultāts ir apmierinošs un arī saskaņa ar tiesu varu. Un arī bija strīdi par eh, atskaitīšanās procedūru, bet eh, mēs redzēsim praksē, kad šī regula tieks īstenota, cik tā ir laba. Ir ļoti svarīgi un arī saprātīgi, ka padome uzklausīja parlamentu un arī parlaments uzklausīja padomi. Un iemesls ir tāds, ka nelaimes gadījuma izmeklēšana un aģentūra ir ļoti cieši sastrādājušies ar komiteju, mēģinot sasniegt iznākumu un tādā veidā izveidot šo dokumentu, lai varētu apspriest šajā komitejā īsā laika periodā. Visumā mēs ceram, ka šis dokuments labi strādās, mums ir ļoti labs drošības regulējums un procedūras Eiropas Savienībā. Un mēs to veidosim tālāk. Un arī šeit izteikt ļoti divērs kundzes teica um, visus drošības apsvērums attiecībā uz pasažieriem. Uh, kas arī darbosies praksē. Un mums jāstāsta, kāda būs turpmākā virzība. Paldies vēlreiz referentē. Un eh, mēs eh, ceram, ka tas eh, tiks pieņemts septembrī plenārsēdē. Paldies liels! Paldies! Paldies Deveras kundzei par lielo darbu, kas ir paveikts pie šī jautājuma. Thank you divi jautājumi un komentārs. Pirmkārt, runājot par aviācijas drošības aģentūru, ir uh, priekšlikums, ka ir jānošķir izmeklēšanā un pārējās aģentūras aktivitātes, vai ir kaut kāda atgriezkā saita šajā sakarā jo zinātība un eksperts zin, zina, zināšanas, kas šajā jautājumā ir ārkārtīgi svarīgas arī aģentūrai, un tās būs arī jāizmanto certifikācijas procedūrā. Vēlu, vēlu uzzināt, vai ir kaut kāda uh, norma, kas nosaka atgriezos saiti. Attiecībā par nacionālajām iestādēm uh, jo, diemžēl, piemēram, bijuši nelēms gadījumi Spānijā, kur šīs iestādes iesaisties, bet te nebija sasaistas ar Spānijas e, iestādēm un bieži vien e, nebija arī Eiropas eksperts slēdzien. Kāds ir tiesiskais regulējums un kādā satvarā tas ir eh, radīts, lai novērš šāds negadījums, kāda bijuši pagātnē un kāda ir procedūra. Un tālāk es saprotu, ka ir arī procedūra, kas nosaka mm, to, to cilvēku stāvokli, kas ir iekļuvuši šajos nelaimes gadījumos un attiecībā arī uz pilātiem, uz uh, uh, tehnisko apkopi lidmašīnām, kāda ir procedūra, jo ir, protams, jau tagad pastāvē daudzi preventīvie pasākumi. Un kādā veidā ir jāizmanto eh, būtiski svarīga informācija. Bet, eh, protams, uh, Eh, ja ir pārkāpumi, ir jārīkojas, un mums ir jāstāsta, kāda ir procedūra un kādā veidā mēs aizsargājam aģentīs, aģentūras drošības labāk. Paldies! Sībon kungs no komisijas, bet vispirms es gribētu dot arī vārdu dažiem izteikumiem no apsvērumiem uh, referentei un arī novērtiet to faktu, ka jūs ļoti eh, cieši sastrādājaties ar ēnu referentiem un arī par eh, spraigo darbu sarunās. Paldies! Mēs uzklausīsim arī citus viedokļus. Eh, un, uh, Tā, tādā veidā mēs parasti strādājām, un mēs labprāt arī uzklausīsim ieteikumus no ēnu referentiem un pāriem uh, kolēģiem. Personīgi saku paldies uh, referentei. Tas tiešām ir uh, modelis, tā ir kādā veidā pareizi jāstrādā. Komisija lūdzu, Sīban kungs. Thank you, uh, Chairman. Good morning, uh, everybody. Paldies, labrīt! Uzskatu, no, kā spriežot pēc izteikumiem un arī referents uzstāšanās šorīt, mēs varam nonākt pie secinājuma, ka ir tiešām eh, tas ir ļoti smags darbs eh, un eh, tīpaši, kad ir jārada risinājums jau pirmajā lasījumā. Uh, Eh, kā komisija mēs eh, skatām parlamenta ieteikums un darbu un arī eh, padoms darbu un un mēs pievienojamies tiem, kas apsveic referentu un arī ēnus, ēnu referentu par šo lielisko darbu, lai nodrošinātu pievienoto vērtību šajā jomā veidojot projektu šiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu uh, visas uh, drošības klauzulas jo jāizveido sistēma, kam ir Eiropas dimensija attiecībā uz izmeklēšanu un nelaimes gadījumiem tādā veidā mēs varēsim būt, varēsim būt daudz aktīvāki, lai novērstu eh, starpgadījumus un nelaimes gadījumus. Kā jau arī jau to norādīja, mums ir jāievēro šie noteikumi, un komisija gaida vienošanos vēlāk šī mēneša beigās, kad sāksies tehniskais darbs, eh, lai paveikt, pabeigtu darbu šajā jomā. Mēs eh, arī ar nepacietību gaidām rezultātu un mēs ceram, ka arī balsojums būs pozitīvs septembrī otrajā plenāras sēdē. Un kā es jau dzirdēju no diskusi, diskuti, diskusijām, šeit tik tiešām ir ļoti labs pamats, lai tas tā arī būtu, jo mēs zinām, ka dažas dalībvalstas uh, um, uh, izteica savus iebildumus un diez, nebija nemaz tik viegli vienoties, jo viņiem ar, arī iebildumi sākotnēji, un es apsveicu Eiropas parlamentu ar veiksmīgo iznākumu, uh, jo mēs te, tiešām nonākam jau pie galējā risinājuma. Lielas jums paldies un apsveicu! Paldies! Kristīna Lūdzu! Paldies! attiecībā par uh, izmēģinājumu projektu. Mēs jau par šo jautājumu uh, runājam. Tur tiešām būs pilna konfidencialitāte. Un visa informācija, ko uh, nodrošina šīs uh, pilota projekts, uh, un attiecībā par drošības aģentūru mēs analizēsim viņu datus un to mēs izmantosim, lai varētu spērt preventīvos soļus, kas palīdzētu nodrošināt to, lai nelēms gadiem vispār nenotiktu. Un šie dati tiks arī nodot aģentūrai un arī dalībvalstīm. Ja mēs piekrītam, tad mēs varam turpināt uh, Eh, darbu, un šis ziņojums tātad nonāk plenārsēdē balsošanai. Paldies eh, ziņotāji par jūsu darbu. Un tālāk eh, pār, pāriem pie um, dažādiem jautājumiem. Vai varbūt ir man tādu jau nav, varbūt varbūt kādam no jums ir kādi jautājumi, ko es vēlētos apspriest, ja nē. Uh, nākošā eh, sanāksmē pirmdien 27. Eh, septembrī un lūdzu koordinators lūdzu atgriežoties šajā telpā 10.30, tad mēs turpināsim ar eh, koordinātāju sanāksmi. Mēs nevaram sākt ātrāk, jo tas ir noliktais laiks. Liels jums paldies! mikrofons. Deg. Ah. Slēgt, man vēl.